Now we are ready and then... Tagad mēs esam gatavi un varam sākt darbu. Grazie, kolēģi. Paldi, labdien, kolēģi. Koordinātoru sanāksmē mēs izlēmām organizēt semināru attiecībā uz komisijas eh, sastāva kandidātu uzklausīšanām un A nodaļa organizē šos, šīs uzklausīšanas, un es gribētu tagad uzreiz uh, teikt ievadvārdus. Esam jau nedaudz arī iekavējušies, un tad došu vārdu mūsu ieaicinātajiem runātājiem, kuri uh, Eh, stāstīs eh, mums par eh, šīm, šiem tematiem, sniegs mums informāciju par spēkā esošo likumdošanu un arī par um, gaidāmajiem likumdošanas aktiem attiecībā uz komisiju. Filips Šepelmens būs pirmais, viņš ir uh, no Vukartāls klimata vides un. Paldies, priekšsēdētāji. Izaicinājums ir 15 eh, minūtēs sniegt jums eh, pārskatu par Eiropas vides politiku, gan tagad aktuāliem, gan gaidāmiem jautājumiem, un es uzreiz ķeršos vērsim pie ragiem sniedzot jums nelielu pārskatu par tiem izaicinājumiem, ar ko saistīta vidas politika. Ir šis globālais izaicinājums, jūs visi zināt, tās ir klimata pārmaiņas, ir šīs vispārējais izaicinājums, kā ekonomikas attīstība ir saistīta ar resursu patēriņu Mums ir struktūrāls Eiropas izaicinājums, proti tas, ka ir bezdarbs un nav izaugsmes un ir liela atkarība no resursiem mainīgā ģeopolitiskā situācijā. Iekšēji mums trūkst uh, pietiekami saskaņotas politikas un politika integrācija nenotiek un uh, parādās jauni pārvaldības veidi, aizvien vairāk iesaistās nevalstiskās uh, uh, struktūras Eiropas likumdošanas pieņemšanā un aizvien vairāk ir tās augtais soft law. Tātad Eiropas Savienība ir izlēmusi cīnīties ar šiem izaicinājumiem, kļūstot par pionieri pārējā uz ilgtspējīgu ekonomiku, radot darba vietas, veicinot konkurētspēju un veicinot viedu, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi. Tāds ir eh, Eiropas 2020. gada stratēģijas eh, galvenais uzdevums, eh, kas cenšas reaģēt uz jauniem izaicinājumiem 21. gadsimtā. Tāpēc Eiropas vīdes politika ir krustcelēs. No vienas puses ir jāmin Eiropas Savienības izaugsmas politika, un tradicionālā ES vides politika. Un uh, tas arī ir tas, uh, tā vide, kurā mums ir jāskata tie jautājumi, kas tagad ir aktuāli. Šis ir tāds pārskats, uh, viena trajektorija Eiropas vides politika, tā jau atsaucas 30 gadu senā pagātnē, Tur ir galvenokārt tematiskā likumdošana pieņemta, kas uh, ir izstrādāta virknē vidas rīcības programmu, un tagad ir septītā vidas darbības programma, kura seko šai tematiskās likumdošanas trajektorijai, bet uh, Šī otra trajektorija Eiropas Savienības izaugsmas politika, to definē 2020. gada stratēģija, uh, kas ir vērsta uz viedu, ilgtspējīgu un iekļaujošu ekonomikas izaugsmi. Un uh, tas ir tas ietvars, kurā ir jāstrādā šobrīd Eiropas Savienībai vidas jomā. Divas pā, daļas ir šai septītajai vīdes darbības programmai. Ir tematiskā likumdošana par vidi, par to runāšu, un tad ir uh, likumdošana, kas tagad tikai parādās, un uh, kuras mērķis ir reaģēt uz jaunajiem globāliem izaicinājumiem. Un tā ir integrēta Eiropas 2020. gada stratēģijā. Tās ir tās divas tēmas, par kurām īsi runāšu. Septītā vides rīcības programma. Šeit jūs redzat, ka ir integrācija ar Eiropas 2020. gada stratēģiju, runājot par dabas kapitāla saglabāšanu un izstrādājot uh, resursu efektīvu ekonomiku. Un tas ir uh, cieši saistīts ar uh, ekonomisko izaugsmi, konkurētspēju un darba vietām. Bet septītā vidas rīcības programma iet tālāk par izaugsmu un nodarbinātību. Šeit ir runa arī par uh, labiem dzīves apstākļiem, veselīgu vidi cilvēkiem. Pīlāri, uz kuriem balstās septītā vidas rīcības programma, ir uh, laba informācija, labāka ieviešana, vairāk investīciju un uh, labāka vidas politika integrācija. Tagad uh, attēli pazuda kas ir diezgan žēl, ka tā ir. So, uh, come to the second part of my. Tagad ķeršos klāt otrajai savas prezentācijas daļai, paraudzīšos uz tradicionālo tematisko likumdošanu, kura ir attīstījusies 40 gadu laikā Un, eh, piemēram, tagad mums ir eh, viena no tēmām, ar kur jūs strādāsiet, ir eh, likumdošana par gaisu, gaisa politikas pakete, ūdens, ir ūdens pamatdirektīva, kas ir panākusi būtisku progresu šajā jomā un tur lietas vēl attīstīsies un uzlabosies. Un bioloģiskā daudzveidība ir dzīvotņu un putnu direktīva. Un mums ir, protams, jāsasniedz bioloģiskās daudzveidības mērķi. Redzējām arī Junkera kunga misijas vēstuli, viņš plāno apkopot šīs direktīvas un stiprināt uh, ieviešanas procesu. Tas, protams, ir secinājums, ko jūs neatradīsiet 7. vidusrīcības programmā, un tas nav arī ieteikums no mūsu puses, uh, bet uh, izskatās, ka viņš to tā plāno darīt. Un tad zemes lietojuma joma ir uh, satraucoša situācija eh, zemes degradācijas jomā. Tie ir tie tematiskie piemēri un vairāk informācijas par uh, tradicionālo tematisko vidas politiku atradīsiet mūsu dokumentā. Diemžēl laiks arī ir uz nulēm, tāpēc es varu tikai pats minēt, cik ilgi jau runāju. Un tagad uh, pievērsīsimies integrētajām tēmām Eiropas 2020. gada stratēģijā. Mums jau ir iniciatīva par resursu efektīvu Eiropu. Efektīva resursu izmantošana ir viena no šīm lielajām 2020. gada iniciatīvām. Tas ir eh, stratēģijas kodols, un eh, tas ir tagad piesaistīts arī uh, cirkulārās ekonomikas paketē mums ir resursa efektīvas Eiropas ceļu karte, tad ir šī pakete pati un kvantitatīvi mērķi, kas uh, ietver, piemēram, uh, atkritumu otraizējās pārstrādes mērķus, uh, resursu labāku izmantošanu, lai uzlabotu Eiropas konkurētspēju. Tātad tas ir uh, tipisks piemērs uh, Eiropas likumdošanai vidas jomā, kas ir krustcelēs. Trešais izaicinājums, ko esam identificējuši vidas rīcības programmā, ir ilgspējīgas pilsētas, ilgspējīga pilsēta attīstība, un tā ir arī tēma dzīvotņu konferencē, kur notiks 16. Eh, gadā ko organizēs ANO, un cerams, ka tur Eiropa izrādīs eh, priekšzīmīgu attieksmi. Ilgtspējīga pilsēta attīstība nav atsevišķa politika, bet tur ir integrētas politikas, kas ir saistītas ar mājokļiem, ar transportu, un ar, eh, tiek uzklausīts arī cilvēku bažas, uh, Viņi var uzdot jautājumus par to, kā labāk dzīvot uh, uz šīs planētas. Tie bija trīs galvenie temati, kurus mēs uh, identificējām. Šeit uh, ir arī ekoinovācijas, kas ir viens no šiem tipiskajiem likumdošanas aktiem, kas uh, Uh, parāda, ka vīdas politika ir krustcelēs. Tas ir mēģinājums uzlabot konkurētspēju, veicināt nodarbinātības rādītājus un radīt ekonomikas izaugsmi, uh, veicinot eko inovācijas. Ir plašs instrumentu spektrs, ko šeit var izmantot. Un ilgtermiņa izaicinājums ir uh, veicināt šāda veida inovācijas ne tikai izpildot vides mērķus, bet arī nodarbinātības un ekonomikas attīstības mērķus, kāda ir Eiropas Savienībai. Varu noslēgt, sniedzot uh, īsi mūsu vēstījumus. Šobrīd uh, vides politika ir izšķirīgi svarīga um, pārveidojot sociālo-ekonomisko attīstību, veicinot konkurētspēju un radot darba vietas, ir uh, tematiski izaicinājumi, ir jāuzlabo likumdošana bioloģiskās daudzveidības ūdens, gaisa, zemes un uh, ķīmijas jomā, un ir jauna likumdošanas uh, projekti resursu efektivitātes, cirkulārās ekonomikas, uh, zaļu ilgspējīgu pilsētu un ekoinovāciju jomā. Tas bija arī tas, ko gribēju uh, pateikt kā ievadam, un uh, tagad varam uzklausīt jautājumus. Paldies! Sirsnieks, paldies jums! Tagad paraudzīšos apkārt, vai ir kolēģiem kaut kādi jautājumi? Vai jums ir uh, jautājumi mūsu viesim? Lūdzu! Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, eh, hvala, gospod. Paldies, priekšsēdētāji. Gribētu pateikties eh, arī Šipaman kungam par šiem ievadvārdiem. Esmu pārliecināts, ka mūsu politika nākotnē būs veiksmīgāka un ja mēs izmantosim integrētākas koncepcijas. Šajā jautājumā, manuprāt, mums vēl trūks daži elementi. Mēs runājam par uh, koncepcijām, kas uh, balsta vairākus sektorus. Es redzu, ka ir uh, jāsazinās enerģijas nozarei, lauksaimniecībai un citiem sektoriem, un, manuprāt, mums jāveido arī tāda vienota koncepcija. Tūkojums itāļu valodā, saka priekšsādātājs. Kurā valodā nav tūkojuma? Itāļu valodā. We can try to improve your Italian. Okay, you can. Uh... Labi, jūs varat turpināt. Paldies. Eh, jaz mislim, da bi bilo potrebno. Es eh, to vērtēju tādējādi, ka ir jāpārskata līdzinējās politikas arī lauksaimniecības jomā un jāparūpējas par to, lai šīs politikas būtu savietojams ar eh, jauno integrēto koncepciju. Vai joprojām ir problēmas? Okay. So, e, sam, sa, e, samo to. Ne? Torej mene... Jā. Mani interesētu, kā Šepelman kungs e, to vērtē, cik lielā mēs, mērā mēs esam sagatavoti integrētām koncepcijām. Paldies! Um, yeah, I mentioned before in my Jā, es jau sākumā minēju pārskatā par 7. vīdas rīcības programmu šos četrus I, un viena, viens no šīm lietām ir integrācija, un tas ir izaicinājums, ar kuru saskaramies jau ilgāku laiku Eiropas Savienībā, jo īpaši tas tika uzsvērts tā sauktajā Kārdivas procesā, kur vīdes uh, bāžas netiek pietiekam ņemts vērā citās sektoru politikās, jeb nozar politikās. Nu, šobrīd eh, joprojām situācija ir neapmierinoša, un man šķiet, ka tas ir acīm redzami, ka vides politikas integrācija ir jāturpina īstenot. Citi jautājumi? Sorry. Par šo uh, jautājumu, papildu jautājums. Vai jūs uh, raugāties uh, pozitīvi uz to, ka mūsu jaunais komisārs būs ar trim portfeļiem būtībā un varbūt tādējādi mēs varēsim panākt lielāku integrāciju starp jūrlietām, zivsaimniecību un vidi. Vai tomēr jūs domājat, ka tas būtu par daudz un līdz ar to visu nozīmi vājināsies? Vai jūs domājat, ka tas ir eh, pozitīvs jauninājums vai tomēr kaut kas, par ko mums vajadzētu satraukties? Es atstāju savu kristālu bumbu mājās. Uh, tāpēc varu pēc pieciem gadiem tikai varbūt tādu zinātnisku atbildi jums sniegt, kas balstīt uz pieredzi, bet ir līdzīga pieredze citās dalību valstīs, piemēram, Austrijā, kā eh, šādi piemēri, kur ir eh, vide, eh, lauksaimniecība, ūdeņi, ir šis portfels ļoti visaptverošs. Un cik esmu dzirdējis līdz šim, tad kolēģi tiešām uh, saskars ar grūtībām, bet eh, šīs grūtības ir abās pusēs, abos virzienos. Ideālā gadījumā jūs varētu sagaidīt uzlabojumus eh, zivsaimniecības politika ilgtspējības jomā, bet eh, empīriski parasti tas ir varas jautājums, teiksim tā. Or... Vēl kāds jautājums? Labi. Tad uh, pateicamies mūsu ekspertam, Filipam Šepelmanam. Flow to the next expert, Nikolas. Mēs turpinām ar nākamu ekspertu, Nikolasu Kreibiku kungu, eh, kas ir atbildīgs par klimatu, vidi un enerģiju Vopatāls institūtā. Lūdzu, paldies. Jāatrod prezentācija. Kā jūs visi zināt, klimata pārmaiņas skar mūs visus. Tas ir milzīgs izaicinājums, uh, vislielākais cilvēces vēsturē. Mm, tās ir sliktās ziņas. Labās ziņas ir tādas, ka klimata pārmaiņas uh, tiek uh, sasistītas ar lielu uh, neoglekļa ieguvumu. Mm, Tas skar daudzas jomas, var samazināt piesārņojumu, vietējo piesārņojumu un vēl daudz citu ieguvumu, kas aizstīti ar klimatu pārmaiņu apkarošanu. Jāpiemina trīs jomas, kas ir ārkārtīgi svarīgas šai ziņā starptautiskas sarunas par jaunu klimata vienošanos, 2030. gada ietvars klimata un enerģētikas politikai. Tieši piesaistīts eh, tam ir arī cits eh, punkts par Eiropas Savienības energoefektivitātes politiku. Runājot par ANO sarunām, starptautiskās sarunas. Eh, pašlaik jūs zināt, tiek runāts par jaunu klimata vienošanos Šī vienošanās jāpieņem Parīzē nākamgad. Teorētiski tas ļauj Eiropas Savienībai atkal uh, iesaistīties uh, klimata pārmaiņu apkarošanā, līdera lomā. Uh, pagaidām Eiropas Savienība ir spēlējusi uh, ļoti lielu lomu Kyoto protokola parakstīšanā, ir centusies saglabāt līdera pozīcijas, bet Kyoto protokols nav bijis tik veiksmīgs, kā iecerēts. Um, uh, Kopenhāgenā arī um, iznākums nebija tik veiksmīgs, bet uh, Durbānā Eiropas Savienībai paveicies uh, un uh, ir izdevies eh, panākt mandātu juridiski saistošam nolīgumam. Tātad eh, mums ir šis potenciāls. Eiropas Savienība var atkal kļūt par līderi šajā jomā, bet um, tas, protams, atkarīgs no, gan no Eiropas Savienības nostājas, gan no citu valstu nostājas. Pašlaik Eiropas Savienība iestājas par eh, stingru, eh, ambiciozu vienošanos ar juridiski saistošiem kritērijiem visām līgumslēdzējām pusēm ar konkrētiem samazinājuma mērķiem un regulāru mērķu un saistību eh, izvērtēšanu. Tātad šī nostāja tiešām ir diezgan ambicioza. Un runājot par šī brīža ambīcijām. Jūs zināt, Kyoto protokola otrajā saistību posmā Eiropas Savienība ir apņēmusies samazināt savus izmešus par 20% salīdzinot ar 1990. gadu līmeni līdz 2020. gadam. Šis mērķis eh, šķiet diezgan problemātisks. Saskaņā ar ES vides aģentūru Eiropas Savienība jau ir samazinājusi izmešus par 18% 2012. gadā. Mm, te zilo likni aplūkojot, jūs grafikā to redzat. Līdz, tā, līdz 2020. gadam, turpinot šo tendenci, mēs samazināsim uh, izmešus par 21%. Uh, tātad tā uh, mērķis uh, līdz šim definēts ļauj uh, tikai saglabāt šī brīža samazinājuma līmeni, un tas liecina par ambīciju trūkumu šajā jomā. Šādi Eiropas Savienībai uzticēsies mazāk un tas apdraudēs uh, Eiropas Savienības uh, sarunu partnera uh, lomu un prestīžu. Nākamais aspekts ir um, klimata finansējums. Kankūnā puses vienojās mobilizēt 100 miljardus ASV dolāru gadā līdz 2020. gadam, lai atbalstītu klimata pārmaiņu apkarošanu attīstības valstīs, lai uh, mazinātu klimata pārmaiņu efektu. Tik izveidots arī uh, zaļ, zaļais fonds klimata pārmaiņu apkarošanai, GCF saīsināti, un uh, šis fonds ir uh, uh, galvenā no iniciatīva, uh, lai finansētu klimata pārmaiņu apkarošanu. Tas kļuva uh, darbspējīgs 2014. gada maijā, un eh, jau sākusies fonda kapitalizācija. Novembrī notiks vēl viena eh, pušu tikšanās, lai pātrinātu kapitalizācijas procesu. Tātad eh, GCF kapitalizācija ir pirms nosacījums veiksmīgam iznākumam Parīzes konferencē. Eiropas Savienībai tas, protams, arī ir ļoti būtiski. Dažas dalību valstis jau ir publiskojušas eh, tās ieguldi, to ieguldījumu, un um, pēdējo reizi, eh, tiekoties Bonnā, no komisijas eh, izskanēja, ka tas nav tieši saistīts ar tiešu ieguldījumu fonda kapitalizācijā. Uh, Pēdējoreiz tiekoties Ņujorkā, komisija teica, ka Eiropas Savienība kopumā arī ieguldīs uh, fondā un tā kapitalizācijā. Tātad situācija pagaidām nav īsti skaidra. Ko tas nozīmē sarunu procesam un Eiropas Savienības līderu pozīcijai Parīzē? Eiropas Savienība varētu atkal kļūt par līderi starptautiskā nākamajā klimata konferencē Parīzē, bet uh, tam būtu nepieciešami daži pirmsnosacījumi. Vispirms uh, vajadzētu palielināt pirms 2020. gada ambīcijas. 2020. gada mērķus vajadzētu saskaņot ar 2050. gada mērķiem, proti samazinājums par 80 līdz 95 procentiem. Nākamais jautājums uh, skar ambiciozus eh, siltumnīca gāzu, siltumnīca efekta gāzu eh, izmēšu samazinājuma mērķus 2015. gada vienošanās ietveros un eh, no Eiropas Savienības sagaida arī finanšu ieguldējumu, lai pātrinātu šo procesu. Tad nevajadzētu aizmirst par attīstības valstīm. Šeit Eiropas Savienība ir jauktas domas. Un sadarbība ar šo valstu grupu nu, pagadam nav tik skaidra. Parīzē vajadzētu uh, nostiprināt koalīciju ar attīstības valstīm, un tas būs ļoti svarīgi. Nu, šīs starptautiskās saistības uh, būs uh, jāatspoguļo nacionālajā politikā. Tam ir paredzēts 2030. gada ietvars, kas ir ļoti būtisks. Šeit, uh, šajā slaidā, jūs redzat 2030. gada ietvara procesu. Mēs turpinām 20, 20, 20 mērķus, turpinām arī klimata un enerģētikas pakotnes. Uh, Uh, darbības jomu. Komisija 2011. gadā attīstīja vairākas ilgtermiņa stratēģijas, zaļos, zaļās grāmatas un uh, tika attīstīti konkrēti uh, zaļā grāmata par turpmāko procedūru un uh, tika uzsāktas konsultācijas. Pēc uh, pušu viedokļu uzklausīšanas eh, tika attīstīts 2030. gada ietvars un publiskots šī gada jūn, eh, jā, janvārī. Tagad eh, runājot par atsevišķo pušu nostājām. Komisijas un parlamenta pozīcijas ir oficiālas padomas nostāja. Uh, Eh, ir balstīta uz eh, padomi secinājumu projektu, kas internetā eh, parādījās pirms pāris nedēļām, tā ka šai pozīcijai nav oficiāls status. Runājot par SEG gāzu samazinājumu, šķiet ir vienošanās samazināt um, izmešus par 40%, salīdzinot ar 90. gada līmeni. Uh, Visām trim iestādēm ir šī nostāja. Runājot par atjaunīgajām enerģijām, komisija rosina 27%, bet šis mērķis nav saistošs dalību valstīm. Parlaments skaidri uzskata, ka šis mērķis ir jāpalielina līdz 30%. un tas jāpapildina ar eh, individuāliem nacionāliem mērķiem. Padome šķiet eh, vienojusies par zelta vidusceļu, piekrīt 30%, bet eh, nepiekrīt mērķu saistošam raksturam dalību valstīs. Runājot par energoefektivitāti. efektivitāti par energoefektivitāti. Komisija pauž viedokli, ka mērķis te būtu jāpalielina līdz 30%. Tas tika pausts jūlijā, um, pārskatot IED likumdošanu. Parlaments uh, šeit iestājas par uh, daudz stingrāku pozīciju un aicina piekrist 40% mērķim. Papildināt to atkal ar e, individuāliem nacionāliem mērķiem. Padome arī šeit e, izvēlas tādu starp nostāju. Izvēloties 30% mērķi, kas nebūtu saistoši individuālajām dalību valstīm. Tas nozīmē, ka energoefektivitātes joma ir joma, par kuru ir visvairāk domstarpību. Domstarpības ir uh, satraucošas, jo energoefektivitāte ir ātrākais un efektīvākais uh, ceļš, lai samazinātu enerģijas importus un uh, SEG izmešus. Kāda situācija šobrīd ir? ar energoefektivitāti. Eiropas Savienība ir nesaistoši mērķi 2020 stratēģijas ietvaros. 20% ir jābūt samazinājumam, tātad 20% samazinājums jāpanāk um, salīdzinot ar 2007. gada rādītājiem. Progress pagaidām nav tik labs. Pēdējās aplēses rāda, ka ap 2020. gadu tiks sasniegti 18 līdz 19 procentiem. Bet tas nav vienīgā, tā nav vienīgā problēma. Lieta tāda, ka lielākoties tiek ietapīts uh, pateicoties ekonomi, ekonomikas krīzei un uh, samazinātajam energo mm, pieprasījumam. Tātad diskusijas par jauniem mērķiem turpinās. Par to tiek runāts arī jaunās klimata un enerģētikas politikas kontekstā, un uh, pamata signāls uh, šeit ir tāds. Saskaņā ar EP nostāju mums būtu vajadzīgs uh, uh ambiciozāks mērķis 40%, kas uh, veicinās investīcijas, ekonomikas atlapšanu un kas uh, neļautu, nepieļautu palielinātu energo patēriņu pēc ekonomikas atlapšanas. Pagaidām mums jāizmanto likumdošanas pārskatīšana, pārskatīšanas iespējas, lai uh, uh, izmantotu vislabāk uh, potenciālu šajā jomā. Pamat eh, izaicinājums šeit ir nodrošināt mērķu dzīvotspēju. Tas eh, skar arī augstāko procentu mērķi runājot par energoefektivitāti. Uh, par ko iestājas Eiropas parlaments, proti šie 40%, salīdzinot ar uh, bāzes līnijas scenāriju 2007. gadā. šķiet, uh, agrāk uh, bija ierakstīts 2007. gada līmeņi, kas nebija īsti precīzi. Atvainojiet par kļūdu iepriekšējā versijā, bet šajā versijā viss uh, tiek korekti atspoguļots. Tad um, nu, vēlamies, uh, lai SAG samazinājuma mērķis, 40% samazinājuma mērķim būtu uh, pašmā raksturs un uh, ir jālikvidē robi šajā jomā. Šeit parlamentam tieši likumdošanas procedūras uh, tiek paredzēta milzīga loma. Uh, Un tas ir pirmsnosacījums, eh, lai kļūtu par līderi eh, globālā līmenī. Paldies! Paldies! Tagad eh, lūkšu kolēģis uzdot jautājumus. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Klimata aizsardzība un enerģētika ir divas eh, cieši sasaistītas lietas. To simbolizē fakts, ka mums būs atsevišķa komisijas nos pozīcija, sauc uh, uh, klimata un enerģētikas uh, pasākumiem. Mēs, protams, uzklausīsim arī komisāru kandidātu datus, bet man interesē jūsu viedoklis um, par enerģē, enerģijas izmantošanu. Viedoklis par enerģijas izmantošanu, īpaši atomenerģijas izmantošanu. Runājot par energoavotiem, kas mums ir, mums ir primāra enerģija, mums ir uh, alternatīvā enerģija, bet mums jābūt realistiskiem. Un runājot par klimata aizsardzību, atomenerģija ir tīra. Tā to apraksta vismaz vakar Tika publiskots interesants eh, raksts, četri ASV eksperti eh, to publiskoja. Viņi pēta klimata pārmaiņas un viņi uzskata, ka atomenerģija var glābt eh, planētu vidējā termiņā. Un tāpēc man interesē jūsu viedoklis. Tieši no šīs perspektīvas lūkojoties. Klimata aizsardzība un Vai tiešām atomenerģiju var uzskatīt par tīru? Ko jūs par to domājat? Vai kodolenerģija var uh, kļūt nevis par pilnīgu panaceju, bet uh, par soli pareizajā virzienā vidējā termiņā? Paldies par jautājumu. Vispirms personīgi, jāsaka, personīgi es nevaru izteikties šeit. Tā par atomenerģiju runājot. Uh, Jā, to saista ar zemākām emisijām salīdzinot ar citiem energonesējiem, bet uh, izmaksas un riski, kas piemīt šai tehnoloģijai, ir augsti. Īpaši uh, ilgtermiņā. Un fokusējoties uz energoefektivitāti, kas nopietni samazinātu pieprasījumu pēc enerģijas un samazināt arī atjaunīgo enerģiju īpatsvaru. Mm, būtu svarīga stratēģija. Tas pagadām viss. Paldies. Paldies. Atvainojiet. Paldies. Paldies, ka pastāstījāt. Uh, par atsevišķiem pasākumiem Eiropā, ko varam uh, īstenot, lai mazinātu klimata pārmaiņas, bet uh, ne tikai par oglekļa izmešiem mēs runājam. Aplūkojot uh, klimata pārmaiņas no komisijas skatu punkta, kā mēs apkarosim šīs izmaiņas, oglekļa klizmeši, eh, pārtūksnešošanās, eh, cilvēku migrācija, eh, atmežošana, pārtikas drošums, visi šie riska faktori, kas saistīti ar klimata jautājumiem. Man bail, ka klimata pārmaiņu redzējums ir limitēts komisijā, kas aplūko tikai un vienīgi CO2 ražošanu. Tas nav pamatfaktors, un tas nav vienīgais faktors. Es jau pieminēju migrāciju, piesārņojumu, atmežošanu un citas lietas. Un es esmu satraukusies par to, cik šauri eh, komisijas skata šo jautājumu, koncentrējoties tikai un vienīgi uz CO2 ražošanu. Es vēlos jautāt, drīzāk komentēt situāciju, tieši tā, kā es to darīju um, pēc iepriekšējās uzstāšanās, padomājot par signālu, ko mēs raidām um, pārējai pasaulī. Mums vajadzētu globālāk uh, aplūkot situāciju un uh, pieņemt globālākus uh, risinājumus. Paldies par jautājumu. Jā, protams, uh, klimata pārmaiņu apkarošana nav tikai CO2 izmešu samazināšana. Mums jāpielāgojas situācijai, mums ir dažādas iniciatīvas vairākos politikas līmeņos un Eiropas Savienībai. Te ir koordinējošā loma valstu un uh, vietējā, kā arī pašvaldību līmenī. Mums jāpalīdz attīstīt uh, stratēģijas, uh, lai apkarot klimata pārmaiņas uh, visās dimensijās. Protams, jādomā ne tikai par samazinājumu, arī par pielāgošanos. Pielāgošanās arī ir ļoti svarīga. Tas nav piesaistīts vienīgi es iekšējai politikai, bet arī ārpolitikas uh, līmenī. Mēs redzam, uh, katastrofas notiek aizvien biežāk, uh, oglekļa līmenis ceļas un Eiropas Savienībai te vienkārši jādara daudz vairāk. Paldies! Paldies! Vai kolēģiem būtu vēl jautājumi? Nē. Labi. Tad uh, paldies mūsu ekspertam, un tagad mēs varam pāriet pie nākamās prezentācijas. Uzklausīsim tagad uh, Kvotbakas uh, kundzi. Lūdzu. Paldies. Paldies priekšstādātāji. Labdien, dāmas un kungi. Es runāšu par sabiedrisko veselību. Kā jūs zināt, pilsoņu veselība ir viena no mūsu pamatvērtībām, un Eiropas Savienībai ir jāattīsta uh, publiskās veselības politika, tā ir jāveido tā, lai tā papildinātu dalību valstu politikas un atvieglotu koordināciju pāri robežam. šī mūsu uh, uh dokumenta mēķis ir pastāstīt jums, kāda pašlaik ir situācija ar uh, sabiedrīsko veselību, kādas problēmas pastāv un kā šīs problēmas tiek risinātas institucionālajā satvarā, likumdošanā un politikas programmās. Es uh, vēlos piedāvāt dažus piemērus un uh, pārskatu par pašreizējo situāciju. kāds tad būtu, kāda būtu kopaina? Kāds progress pašlaik ir panākts? Mēs zinām, ka Eiropas Savienībā daudz ir sasniegts sabiedriskās veselības jomā. Ir palielinājies uh, vidējais dzīves ilgums, cilvēkiem ir labāka piekļuve veselības aprūpei, arī veselības aprūpes kvalitāte ir uzlabojusies pēdējās desmitgadēs. Bet te pašā laikā notiek demogrāfiskas pārmaiņas. Dzimstības līmenis ir samērā zems, un jo īpaši zems tas ir austrumu un dienvidu Eiropā, ņemot vērā pašreizējo ekonomisko situāciju. Sabiedrība noveco vidējas vecums pieaug, un tas nozīmē, ka palielinās hronisko slimību risks Jūs zināt, ka 2060. gadā uh, būs uh, divu tik daudz uh, pilsoņu vecumā pāri 60 gadiem. Un būs pastarpināti jāsaskarās ar dažādām vecumdienu slimībām, piemēram, ar Alzheimer slimību. Tas nozīmēs papildus spiedienu uz mūsu veselības un sociālajām sistēmām. Sistēmas būs jāpārveido, lai piedāvātu piemērotu veselības aprūpi. Tas ir liels izaicinājums. Tāpat jārunā par migrāciju. Migrācija ir pozitīva. Pašlaik eh, vairāk cilvēku atbrauc pie mums uz Eiropas Savienību nekā dodas prom. Un arī tas jāņem vērā aplūkojot ekonomiskās krīzes sekas. Mēs zinām, ka pirms krīzes, pirms 2008. gada, veselība bija viena no jomām, kur visātrāk pieauga e, veselības izdevumi gandrīz visās valstīs. Un šis pieaugums bija ātrāks par IKP pieaugumu. Krīze nozīmēja, ka veselības budžeti tika dramatiski apgraizīti uh, vairākumā Eiropas Savienības valstu. Bulgārija, Igaunija, Ungārija, Itālija, Grieķija, Latvija, Romānija, Portugāla un Spānija ir valstis, kuras uh, šis samazinājums bija kritisks. Un tagad mēs uh, zinām, ka pieaug izdevumi sabiedriskajai veselībai, bet tomēr uh, tie vēl ir visai zemi salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem. Eh, SAO eh, un Pasaules veselības organizācija analizējot krīzes sēkas nosaka, ka nepieciešams labs satvars integrētajai rīcībai. Samazinājumi eh, veselības budžetā kopā ar nabadzības pieaugumu un augošo bezdarba līmeni nopietni ietekmē sabiedrības veselību. Pastāv reāla sasaiste starp uh, parādu pieaugumu, uh, bezdarba uh, apjomu pieaugumu un problēmām sabiedrībā. Mēs redzam valstīs, kā piemēram Grieķijā, tika samazināts preventīvo pasākumu budžets, un tam ir visai nopietnas sēkas, negatīvas sēkas. Tātad pieaug arī uh, nelīdzsvars ne tikai Eiropas Savienībā uh, starp valstīm, bet arī vienas valsts ietveros cilvēkiem ir ļoti dažāda piekļuve pašlaik veselībai, atkarībā no ienākuma līmeņa. Tāpēc uh, vajadzētu palielināt investīcijas veselības sistēmās, lai samazinātu šīs nevienlīdzības un nodrošinātu uh, socioekonomisko attīstību. Kā rīkojas Eiropas Savienība? Kas tiek darīts? 2010. gadā tika palaista stratēģija Eiropas Savienība 2020. Tā nosaka, ka laba sabiedriskā veselība ir priekšnosacījums viedai un iekļaujošai izaugsmai. 2013. gadā februārī tika pieņemta sociālo investīciju pakete, kas koncentrējas jo īpaši uz veselības sistēmu mērķiem. Ir paredzēts stiprināt un reformēt mūsu veselības aprūpes sistēmas. Šie mērķi ir pirmām kārtām mazināt nevienlīdzību attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpei, otrkārt uzlabot izmaksu efektivitāti, veicinot inovācijas, piemēram, e-veselību un citus projektus, treškārt ir jāinvestē cilvēku kapitālā. Un jāinvestē arī e, veselības programmās, Piemēram, mums ir uh, daudz gadu uh, veselības veicināšanas programma, tika palaista pašlaik arī trešā veselības programma laika periodam no 2014. līdz 2020. gadam. Tā ir cieši saistīta ar preventīviem pasākumiem, tas ir viens no pamatmērķiem, tāpat mēs vēlamies reaģēt uz nopietniem apdraudējumiem un veicināt jauninājumus. Ir arī pētniecības programmas, piemēram, apvārsnis 2020. Arī šī programma paredz pētniecību uh, slimību un veselības aprūpes uh, jomā, tad, piemēram, retajām slimībām ir atvēlēts palielināts budžets Kādi ir politikas izaicinājumi, kas pašlaik jārisina? Visu pirms pieaug kroniskās slimības, un to spiediens ir arvien lielāks. Mēs nedrīkstam kroniskās slimības ignorēt, jo Pasaules veselības organizācija norāda, ka uh, sirds un asinsvadu slimības, vēzis, diabēts un kroniskās uh, eh, elp, uh, elpceļu slimības ir četras lielākās problēmas. Trīs no pieciem cilvēkiem visā pasaulē mirst šo slimību rezultātā. Septiņdesmit septiņi procenti no visas loga, kas gulstas uz mūsu veselības sistēmām, ir saistīts ar hroniskajām slimībām. Ņemot to vērā un apzinoties, uh, kā arī uh, sabiedrības novecošanā uh, nozīmē slogu veselības aprūpes sistēmai, nepieciešams palielināt uh, preventīvos pasākumus, kā arī ir uh, jāsaprot, ka vairāk, cilvēkiem tagad vairāk un vairāk ir uh, vienlaicīgi vairākas slimības. Tas palielina uh, izmaksas veselības aprūpes sistēmā. Pašlaik 700 miljārdi eiro Eiropas Savienībā tiek terēti, lai uh, uh, um, finansētu hronisko slimību ārstēšanu un sekas. Tā, tas ir arī smags ekonomisks sloks. Es jau runāju, kā runa ir par eh, vēzi, eh, kas ir ļoti svarīga slimība. 2,6 eh, miljonu cilvēku tika diagnosticēti ar vēzi un vairāk nekā 2 miljoni cilvēku gadā mirst no vēža sekām. Un, um, piemēram, krūšu vēzis, prostātas vēzis, ir tie bīstamākie vēža veidi. Ir zināms, kādi ir riska faktori, piemēram, smēķēšana, plaušu vēzim, jācenas arī pret to. Diabēts arī ir ļoti bīstama slimība, tā pēdējā laikā un pēdējās desmitgadēs tikusi labi izpētīta, bet mēs zinām, ka diabēts daļēji ir uh, um, izceļas arī um, tāpēc, ka um, ir vairāk un vairāk cilvēku ar aptaukošanos, ne tikai pieaugušie no nu, tā cieši, bet arī bērni. Tātad runāt par riska faktoriem. tas ir lauciņš, kur ļoti daudz vēl būtu jādara. Riska faktori, kas ir saistīti ar šīm kroniskajām slimībām, ir uh, precīzi jāapraksta un jāidentificē. Pasaules veselības organizācija jau ir izskatījusi, piemēram, uh, tādus faktorus kā smēķēšana, tabakas lietošana, uh, liekais svars, uh, samazinātā fiziskā aktivitāte un tā tālāk. Mēs zinām, ka līdz 95% valsts budžetu pašlaik tiek terēti terapijai un seku novēršanai. Tikai aptuveni 3% tiek terēti preventīvajiem pasākumiem un veselīga dzīvesveida veicināšanai. Tāpat arī agrīnā diagnoze būtu jāstiprina un uh, skrīninga pasākumi. Viens no veidiem, kā to panākt, būtu integrēt e-veselību uh, veselības sistēmā un arī sociālajos pakalpojumos. Vēl viena problēma, ar ko mēs uh, saskaramies, ir pieaugušā uh, slimību rezistence pret zālēm un antibiotiku rezistence. Salīdzinot ar citām valstīm, pie mums eh, eh, nav varbūt tik daudz infekciju slimību, bet uh, problēma pieaug, uh, vairāk un vairāk cilvēku uh, mirst infekciju slimību rezultātā. Tuberkuloze pieaug, venēriskās slimības it īpaši uh, riska grupās, at, piemēram, cietumos un uh, homoseksuālajās aprindās. Uh, svarīga slimība šajā sakarā ir arī hepatīts C, uh, kas plosas Eh, riska grupās un nepieciešamas eh, veselības aprūpes politikas, lai iegrožotu šīs slimības. Tāpat, protams, ir jaunās un slimības un tādas, kas visu laiku atgriežas, eh, dažāda veida vīrusi, tad SARS, HNN1 gripas vīrus un Tagad ebolu vīrus. Nepieciešamas labas monitoringa un ātrās brīdināšanas sistēmas, lai reaģētu uz pandēmijām. Tāpat ir jāinformē sabiedrība, nepieciešami riska izvērtējumi. Te var ļoti daudz ko panākt. Jau tagad Eh, tiek strādāts pie eh, kopīgās rīcības arī attiecībā uz eh, infekcijas slimībām un hroniskajām slimībām. HIV aids, piemēram, ir viena no jomām, kur mums ir politikas satvars un izstrādātas vairākas rīcības. Tuberkuloze ir viena no slimībām šajā kontekstā, kas jāpiemina rezistence pret zālēm un antibiotikām. Bet vēl viena svarīga joma ir retas slimības. Ja eh, kāda slimība skar mazāk nekā vienu no tūkstošu iedzīvotājiem, tad to uzskata par retu slimību. Bet tas nozīmē, ka tā skar 27 līdz 36 miljonus cilvēku Eiropas Savienībā. Problēma šeit ir tādas, trūkst konkrēto veselības politiku, jo šis slimības nav izplatītas. Eiropas Savienība pagājušajā gadā mudināja dalību valstis izstrādāt reto slimību rīcības plānu. Mēs strādājam arī pie Eiropas atsaucas centru izveidas. Būs vesels šādu centru tīkls. Mēs vēlamies šādā veidā veicināt informācijas apmaiņu, uzlabot slimību diagnostiku, jo agrīnā diagnozes noteikšana uh, var uh, ļoti stipri ietekmēt arī terapijas iespējas. Tāpat jāpievēršas pārobežu veselības aprūpei un jāpalielina pacientu mobilitāte. Eiropas Savienības rīcība šeit eh, galvenokārt bija šī Eiropas Savienības kopīgā rīcības programma, un mēs izveidojam Eiropas atsauces centrus. Eh, tiem jātop līdz šī gada beigām. Mēs eh, vēlamies arī panākt, lai eh, zāle šādām retajām slimībām būtu vieglāk pieejamas. Mēs zinām, ka daudzās valstīs eh, tiek jau strādāts pie uzlabotās piekļuves zālēm. Notiek arī sadarbība ar eh, zāļu ražotājiem. Un tad vēl pieminēšu dažas citas problēmas, kas saistītas ar politiku. Mēs zinām, ka um, dažāda veida atkarības un narkotiku lietošana ir ļoti smaga problēma visur Eiropas Savienībā. Jāpiemina arī pārobežu veselības aprūpe. 2011. gadā tika pieņemts regulējums par pārobežu veselības aprūpi. Uh, Tagad mēs eh, vēlamies koncentrēties uz tādu aprūpi, eh, kuras centrā būtu pacients, un mēs eh, aicinām dalību valstis sadarboties šajā jomā. Tiek strādāts pie e-veselības risinājumiem un instrumentiem. Vairumā Eiropas Savienības valstu ir veiktas veselības sistēmas reformas un e-veselība uh, tiek integrēta veselības aprūpes sistēmā. Ir vairāki pilotu projekti, eh, kas skar, piemēram, recepšu izrakstīšanu tiešsaistē. Eh, mēs strādājam arī pie jauno tehnoloģiju izmantošanas, pie jauno terapiju eh, attīstīšanas vairākām slimībām. Un mēs Esam pārliecināti, ka tas ļaus arī eh, nozarei eh, investēt šajā pētniecībā, uzlabojot situāciju pacientiem. Paldies, un tagad esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu, kam ir jautājumi? Thank you, Chairman. Paldies priekšsādātāji. Jā, man ir daži jautājumi eh, mūsu runātājai. Mēs zinām, ka veselības aprūpe ir dalību valstu kompetencē. Bet vēlos šeit norādīt uz dažām nesaskaņām komisijas rīcībā. Sabiedriskā veselība, protams, ir paredzēta, lai atbalstītu uh, dalībvalstis, jūs uh, teicāt, ka jākoncentrējas uz profilaksi, bet tad, piemēram, pārobežu uh, veselības aprūpe un e-veselība. Tie ir tādi acīm redzami re risinājumi. Tomēr, kā mēs zinām arī no mēdiem, vienā no aģentūrām, kas ir atbildīga par kapacitātes eh, veicināšanu, eh, EMA vairs nebūs veselības komisāra atbildībā. To pārvaldīs tagad iekšējā tirgus un rūpniecības komisārs. Tātad, kā interesēs ir šī pārvietošana? Vai te runa tiešām ir par pacientiem, vai varbūt tomēr par eh, rūpniecības interesēm? Jo, ja pacients ir eh, mūsu galvenā vērtība, tad šī um, aģentūras atbildības pārvietošana nav saprātīga. Pirms dažiem gadiem vēl, kad komisārs Verhoigens bija atbildīgs par šo jomu, uh, Polija tad, um, vērtēja situāciju uh, diezgan negatīvi, kad rūpniecība tika atbalstīta nevis pacienti. Bet, piemēram, patentu darbības periods tika pagarināts savulaik, un tas nozīmēja, ka pieauga terapijas izmaksas, jo nevarēja ātrāk izmantot uh, ģenēriskās zāles patentu aizsardzība tika pagarināta, un tas nebija pacientu interesēs. Kā tad jūs vērtējat pašreizējo situāciju? Jā, yeah, it's uh, challenging. Jā, tiešām jautājums ir sarežģīts. Kā es teicu sākumā, Eiropas Savienības loma ir papildināt dalību valstu politiku un rūpēties par labāku koordināciju un sadarbību starp dalību valstīm. Konkrētajā jautājumā, ko jūs uzdevāt, tik tiešām Eiropas Savienībā tagad notiek uh, izmaiņas, šajā aspektā attiecībā uz zālēm. Protams, rūpniecība šeit ir ļoti ieinteresēta, bet uh, runāt par veselības rīcības programmu laika posmam līdz 20. gadam. Tajā ir tagad uh, pastiprināta uzmanība pievērsta piekļuvei uh, veselības aprūpei retajām slimībām, nevienlīdzību novēršanai. Un Es domāju, ka šeit tāpēc um, attiecībā uz zālēm un sistēmas pārvaldību um, tiešām vajadzētu piedāvāt stimulus farmaceitiskiem uzņēmumiem, lai tie aktīvāk iesaistītos pētniecībā, veicinātu inovācijas un uzlabotu mārketingu. Eiropas Savienība to var tikai atbalstīt. Es nevaru pašlaik atbilst, atbildēt, vai tas ir labi vai slikti. Dažās valstīs, piemēram, Beļģijā, mums ir īpaša aģentūra, kas nosedz visa veida zāles. Tā, protams, ir sasaistīta ar veselības ministriju bet tas ir arī ekonomisks jautājums. Un šajā konkrētajā jautājumā Eiropas Savienība cenšas nodrošināt socioekonomisku kohēziju arī veselības jomā. Ceru, ka būšu atbildējusi uz jūsu jautājumu. Paldies, Meisneres kundze. Pēc tam Pēterle kungs. Paldies priekšstādātāji. Man ir trīs jautājumi, bet tie būs īsi. Pirmkārt, runājot par to, ka veselības politika ir nacionālā politika. Sistēmas ir tik atšķirīgas, ka eh, diez vai izdosies tos ātri harmonizēt. Bet kā, piemēram, jūs varat panākt šo nevienlīdzību mazināšanu arī starp dalību valstīm vai pat vienas valsts ietveros? To var taču pašlaik darīt tikai ar informācijas apmaiņas palīdzību. Otrais aspekts ir migrācija un veselības novecošana. Tas ir pareizi, bet tieši tāpēc mums pašlaik ir nepieciešamas uh, citas uh, apmācības iespējas aprūpes sniedzējiem. Viņiem tagad jāņem vērā arī, uh, kā migrantiem mūsu sabiedrībā bieži vien ir cita nostāja pret veselību un veselības aprūpi kas te notiek. Un trešais jautājums būs saistīts ar preventīvajiem pasākumiem. Uh, Protams, naudas tagad ir maz, un jūs teicāt, ka tāpēc arī tik um, maz ir finansējums preventīvajiem pasākumiem. Bet e, ir, piemēram, arī uzņēmumi, kas e, vēlas uzlabot savu darbinieku veselību. E, vai jums ir zināmi kādi, kādi labas, labās prakses piemēri? Yes, thank you. Jā, paldies pirmkārt par pirmo jautājumu par uh, nevienlīdzības samazināšanu veselības jomā. Ir konkrēts rīcības plāns par to. Ideja ir patiesībā jebkurus uh, eh, pasākums, kas ir saistīti ar eh, nevienlīdzības samazināšanu, uh, iekļaut vienmēr veselības programmās, bet ne tikai par veselību ir runa, šeit ir runa arī par sociālām iniciatīvām, nodarbinātību un tā tālāk. Tātad, piemēram, nevienlīdzības samazināšana programmās, kas ir saistītas ar aptaukošanos, mēs zinām, ka hroniskās slimības aizvien vairāk ir sastopamas uh, ievainojumākos sabiedrības slāņos, un mēs zinām, ka tā ir arī uh, krīzes ietekmes uz sabiedrības veselību, bet pilnīgi noteikti cilvēki patiesībā smēķē vairāk, tad, kad viņi ir bez darba un tam līdzīgi, un arī uh, vairāk garīgās veselības traucējumu un alkohola patēriņš pieaug šādās situācijās, un tas arī ir tas, ko Eiropas Savienība cenšas risināt ar 2014. līdz 2020. gadu veselības programmu, proti pievērsties īpaši šīm vājākajām grupām, uzņemoties iniciatīvas eh, profilakses jomā un eh, veselības veicināšanas jomā. Eh, tiek noteikti arī indikātori, lai varētu novērtēt šīs iniciatīvas par aptaukošanos, jeb liepko svaru, no 8. līdz 13. gadam šajā programmā ir bijušas skolas veselības eh, iniciatīvas, eh, jo īpaši vērsoties eh, mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām. Un tas tiks ņemts vērā šajā nākamajā programmā līdz 20. gadam, tātad šīs izvērtējums. Nevienlīdzība jā, indikātori, protams, un izvērtēšana ir absolūti nepieciešama lai nodrošinātu, ka varam apkarot nevienlīdzību. Jūs jautājāt uh, otrajā jautājumā par migrāciju. Jā, protams, uh, ir veselības apdraudējumi tieši migrācijas rezultātā izraisījušies. Piemēram, uh, tuberkulozes saslimšanu gadījums ir, gadījums skaits ir pieaudzis un tas ir jāņem vērā. Uh, Tātad šis kultūras aspekts, ko jūs minējāt, arī ir izšķirīgi svarīgs. Kā samazināt šādus gadījumus? Protams, ir jābūt veselības veicināšanas programmām, bet ir arī jābūt slimību pārvaldības programmām. Mēs runājam par e-veselību, bet slimību pārvaldība un integrētās menedžments ir svarīgs, jo uh, Eh, ir šie, eh, šie ģimenes ārsti, un tad ir speciālisti un sociālie darbinieki. Un arī šajā darba jomā Eiropas Savienības veselības programmas darbojas. Ar pilotprojektiem ir vēlmē veicināt integrētāku aprūpi, īpaši pievēršoties šīm grupām. Uzraudzība arī ir ļoti svarīga, lai nodrošinātu, ka mums ir uh, politikas, kas balstās uz pierādījumiem un ka mums ir pienācīgi dati attiecīgajos reģistros, lai nodrošinātu, ka um, mēs tiešām tiekam klāt šīm uh, īpašajām sabiedrības grupām. Reģistri daudzās uh, valstīs tādi nav, piemēram, infekcijas slimībām Beļģijā. Tas ir problemātisks jautājums Šobrīd mums, piemēram, nav C hepatīta reģistrs, tas tiešām pietrūkst, un tas ir ļoti svarīgi. Jā, e, šos aspektus, manuprāt, pieminēju. Novecošana. Jā, zinot, ka sabiedrības novecošana um, novedīs pie tā, ka ļoti daudziem būs vajadzīga aprūpe, uh, um, tā būs ļoti svarīga, jo šeit nav runa par vienu slimību, mēs runājam par pacientiem ar vairākām slimībām vienlaikus, līdz ar to uh, ir jāiesaist vienmēr aprūp visās sfērās, arī uh, slimnīcās, un koordinācija ir ļoti svarīga, un e, veselība arī spēlēs savu lomu. Tādā ziņā, ka uh, Eh, veselības un sociālajie pakalpojumi eh, būs aizvien vairāk integrēti, būs vairāk jāsadarbojas šīm jomām, lai tādējādi eh, strādātu efektīvāk ar tiem pašiem līdzekļiem. Un jūs pēdējais jautājums par inovācijām un profilaksi. Ko jūs domājāt par inovācijām? Nē, es patiesībā nedomāju inovācijas. Es zinu, ka Vācijā eh, uzņēmēji arī piedalās veselības profilaksē, piemēram, paredzot saviem darbiniekiem īpašas programmas, kas eh, saglabā uztur viņus veselus. Un varbūt, ka ir jau kaut kāda apmaiņas platforma pieejama starp dalībvalstīm šajā jautājumā. Tas, manuprāt, varētu būt ļoti noderīgi. Jā, piemēram, profilakse attiecībā uz veselīgu uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Par to ir platforma, kur uh, ir aicināti piedalīties arī uzņēmēji. Viņi var uh, piedalīties kā partneri PPP ietvaros vai arī uh, savā uzņēmumā izstrādāt uh, konkrētas eh, profilakses programmas saviem darbiniekiem. Tātad šī ir platforma, kas jau pastāv Eiropas Savienības uztura un eh, veselīgas ēšanas platforma. Un eh, uzņēmumi arī iesaistās šajās platformās. Un es pieminēju arī skolu programmas. Uh, Tur arī ir iesaistījušies uzņēmēji. Piemēram, Ferrero Rocher un Unilever. Viņi ir iesaistījušies, lai veicinātu fiziskās aktivitātes. Tātad ir aizvien lielāka uh, iesaistīšanās no privātu uzņēmēju puses šajā jomā. Un kāpēc nē, tās arī ir uh, inovācijas. Uh, un tas ir arī veids, kā strādāt efektīvāk, kamēr uh, valsts un pašvaldību iestādēm ir aizvien mazāk līdzekļi, uh, tad eh, privātais sektors var iesaistīties. Tā ir daļa no atbildes. Es ceru, ka es atbildēšu jūs jautājumiem. Darbie kolēģi, Es turpināšu vadīt mūsu šodienas sēdi. Nākamais ir Pēterlis kungs, kas uzdos jautājumu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šoreiz es eh, izteikšos nedaudz ilgāk, jo esmu veselības un uh, grupas priekšsādātājs, uh, un mēs strādājam īpaši pie vēža jautājumiem. Šis ir mans trešais sasaukums, kurā strādāšu Eiropas parlamentā. Un šī ir trešā reize, kad uh, šo informāciju dzirdu, un katrā sasaukumā statistika ir aizvien sliktāka. Uh, vēzis aizvien vairāk izplatās, eh, tā ir gadrīz vai epidēmija, un tika teikts arī, ka ir citas slimības, kas aizvien vairāk izplatās. Eiropas Savienība, respektīvi dalībvalstis, jau vairākus gadus nespēja veikt vajadzīgās investīcijas un eh, palielināt tās eh, virs 3%. No otras puses jāsaka arī, ka veselībai ir lielāka loma. Tagad ir partnerība cīņā pret vēzi, ir vadlīnijas eh, attiecībā uz veselības aprūpu un tā tālāk. Bet kopumā situācija ir tāda, ka slimības ir vai nu straujāk izplatīgas vai eh, spēcīgākas. Man ir bažas, ka mēs zaudēsim cīņā pret vēzi un ka drīzumā katram otrajam būs šī slimība Eiropas Savienībā. Šīs tendences uz to norāda, ka mēs būsim spiesti kaut ko mainīt būtiski savā pieejā. Es šeit nerunāju par simptomu balstītu pieeju vai holistisku pieeju, visaptvarošu pieeju. Es gribētu, lai mēs pieliktu vairāk pūles. Mēs esam 28 valstis, mēs varam vai nu no savienības mērogā, vai starpvaldību līmenī vairāk sasniegt, un es uzskatu, ka mums ir jābūt lielākām ambīcijām attiecībā uz sabiedrības veselības aprūpi Eiropas Savienībā, kaut gan tas joprojām ir galvenokārt dalību valstu ziņā un kompetencē bet ir aizvien vairāk lietas, kuras varam veiksmīgi īstenot tikai sadarbojoties uh, Eiropas Savienības mērogā. Mums ir vajadzīga savienība veselībai un nevis cīniņa par kompetencēm. Veselībai ir jāietilpst arī Eiropas ekonomikas uh, plānošanas pusgada ietvaros. Es domāju, ka šī krīze tik drīz vēl nebeigsies, kaut gan finanšu krīze ir beigusies. Mēs zinām, kāda ir izmaksu struktūra slimo kasēs, apdrošināšanās. Mums ir jādefinē ambiciozi mērķi, jau komisārs Borgs ieteica um, paredzēt 5% investīciju profilaksei medicīnā. Uh, Manuprāt, tas ir priekšnosacījums, lai uh, komisija un dalība valstis uh, panāktu labs rezultātus, tātad vismaz 5% būtu jāatvēl profilaksei. Jautājums, kā jūs uh, definējat veselības politiku Eiropas Savienībā, kur jūs prāt ir lielākie trūkumi? Es nezinu, vai jūs personīgi uh, esat vērtējusi uh, izprī pētniecības uh, struktūras uh, um, darbību. Es nezinu, vai ar to pietiek uh, attiecībā uz šo svarīgo jomu, kā jūs vērtējat šī uh, centra attīstību. Paldies! Paldies, Pēterlis kungs! Ir vēl trīs papildus jautājumi, bet ir jo kunga, Levin kundze. Uh, Un uh, es ieteiktu šos uh, jautājumus uzklausīt kopā un tad dot vārdu mūsu uh, ekspertei, lai viņi varētu uz tiem atbildēt. Tagad Mētīrs Kunz, lūdzu. Gospodine predsjedniče, e, ja bih imala pitanje za vas. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jautājums, vai jūs plānojat izstrādāt konkrētas vadlīnijas dalību valstīm, kas varētu Uh, sniegt labāku pieeju lauku iedzīvotājiem veselības aprūpas pakalpojumiem. Dažkārt cilvēkiem ir vairāk kā simts kilometri jābrauc pie ārsta, un jo īpaši, lai tiktu pie kāda speciālista. Man ir piemērs no Horvātijas. Mums ir statistikas dati, kas rāda, ka divas sievietes dienā mirst no uh, krūts vēža, un ja mēs uh, laicīgi reaģētu un iztenotu profilaksi, tad situācija būtu labāka. Tātad eh, cilvēki, kas dzīvo laukos, kas nevar tikt pie ārsta, pie specializētajiem izmeklējumiem, eh, svarīgi būtu viņiem palīdzēt un nodrošināt, ka viņiem ir eh, šī pieeja veselības aprūpēji, kas viņiem ir nepieciešama. Pretējā gadījumā tā ir uh, diskriminācija. Tie taču ir tie cilvēki, kas ražo mūsu pārtika, kas saglabā mūsu lauku vidi. Šeit mēs runājam par pamata cilvēku tiesībām pieejai veselības aprūpai. Paldies! Un tagad Izabela jums vārds. Paldies, priekšsādētāji! Jā, es gribētu uzdot jautājumu par uh, antimikrobu rezistenci. To uzsvēra Pasaules veselības organizācija kā vienu no lielākajiem draudiem sabiedrībai, cilvēcei, jo ir dramatiski pieaudzis rezistento baktēriju uh, apjoms un uh, izplatība. Un tas nozīmē, ka mums drīz vairs nebūs iespēja izārstēt ļoti uh, vienkāršas un vienkārši izārstējams slimības, un tas ir ļoti nopietnas jautājums. Un šogad mēs dzirdējām par četriem cilvēkiem Dānijā, kas uh, gāja bojā uh, šo te uh, rezistento baktēriju dēļ, kuras bija atrasts arī cūkās Dānijā. Tātad tas ir tiešām pārobežu un arī uh, vairāku sektoru jautājums, jo tas uh, nāk no lauksainiecības sektora, bet skar cilvēku veselību un jādomā, kā novērst uh, šī jautājuma izvēršanos par uh, patiesu problēmu. Un mēs uh, zinām, ka apmēram 90% cūku um, Eiropas Savienībā ir šī uh, uh, rezistence pret uh, antibiotikām. Tātad šeit ir jādomā par tādu visaptvarošu pieeju, lai cīnītos pret šiem milzīgiem draudiem uh, visai cilvēcei, tā es to formulētu. Kā jūs to vērtējat? Paldies! Paldies! Un pēdējais jautājums Farie kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es esmu no Evoras apgabala un es eh, zinu, ka tur ir daudz investēts pētniecībā dažādās jomās, bet arī uh, citās uh, pasaules daļās tomēr vairāk nekā Eiropas Savienībā. Un pirms dažām dienām par uh, to tika runāts, kad eh, bija jāslēdz kāda Spānijas slimnīca, jo tur tika uzņemts eh, pacients, kuram esot ebols vīrus. Jautājums ir, vai mēs eh, nevarētu tā konsekventāk rīkoties šādos problēmu gadījumos, vai Eiropas Savienība vienkārši gaidīs, līdz šī slimība nonāks pie mums, uh, Paldies, un tagad Klabaks kundzei došu iespēju atbildēt uz jautājumiem. Paldies. Yes, so to... Jā, saistībā ar pirmo jautājumu - investīcijas profilaksē no 3% no veselības budžeta pacelt to līdz 5%. Jūs sakāt vismaz 5% no veselības budžeta. Uh, Un jautājums ir, kur mēs varētu būt ambiciozāki. Patiesībā, ko ES dara un uh, esmu to redzējusi vēža apkarošanas nacionālajos plānos un reto slimību rat, valstu plānos, viņi tiešām nosaka mērķus. Un ja Uh, nebūtu tā, tad uh, nebūtu šādu plānu dalību valstīs. Tātad mēs varam teikt, ka 2014. gadā vairākumam valstu ir vēža apkarošanas plāns. Uh, protams, tie nav pilnībā izstrādāti, bet vairākumā valstu vismaz ir šādi plāni. Ratās slimības, tas bija mērķis 2013. gadā Uh, panākt, lai dalībvalsts tādus izstrādā un ieviest. Un uh, mērķis bija 2013. gada decembris, un tagad uh, lielākajai daļai valstu ir šāds nacionālais plāns. Atkal ir ļoti atšķirīgs šis līmenis, cik tālu tas ir izstrādāts valstīs, bet uh, Eiropas Savienības politiku mērķu nospraušana, tas ir ļoti svarīgi, jo Pretējā gadījumā es uh, uzskatu, ka nevienlīdzība valsts starpā būtu vēl lielāka. Valstis uh, varbūt uh, uzņemtos iniciatīvu, izstrādāt vēža apkarošanas plāns, bet cits varbūt to nedarītu. Tāpēc šie mērķi ļoti svarīgi. 5%, nu jā, protams, OECD patiesībā jau gadiem to saka, ka profilakses budžets noteikti būtu jāpalielina, jo viss, kas ir saistīts ar ārstēšanu un aprūpi, ir daudz dārgāks. Mēs eh, tādējādi varētu izvairīties no dažādām eh, saslimšanām, no izplatības, eh, piemēram, tabakas, alkohola lietošana ir iemesli slimībām, fiziskās aktivitātes trūkums. Tad, ja mēs piestrādāt pie šiem aspektiem, mēs varētu būtiski apkarot uh, dažādas riska faktors un novērst saslimšanas. Bet mums ir jāizstrādā politikas, un tas nav vienkārši, tas ir jādara katrai valstī, uh, profilaks plāni ir jāizstrādā, bet uh, tas nav vienkārši. Uh, bet kāpēc gan nenoteikt mērķus un profilaks budžeta palielināšana būs tu vienkārši lieliska? Otrs jautājums par īpašām vadlīnijām lauku reģioniem un attālinātiem reģioniem, palīdzot iedzīvotājiem šajos eh, reģionos piekļūt veselības aprūpei. Tas noteikti mazinātu nevienlīdzību veselības jomā, esam par to runājuši valstu starpā, bet ir arī nevienlīdzība vienas valsts ietvaros, protams, kas var rasties starp lauku reģioniem un pilsētām. Ir tiešām būtiskas atšķirības, runājot par pieju aprūpei. Ir mazāk slimnīcu, mazāk ārstu, kas strādā laukos, protams, tas ir jārisina, jo īpaši uh, Uh, skrīningu un agrīnās diagnozes jomā, jo tas ir pirmais solis, lai noteiktu ārstēšanu, tātad diagnozes noteikšanas atlikšana uh, noteikti nenāk par labu pacientiem. Pacientiem ir jābūt labāk informētiem, jāapzinās labāk savas iespējas Un, eh, protams, viņiem ir arī jāuzņemas eh, iniciatīva, bet, lai to darītu, viņiem ir jābūt labāk informētiem. Piemēram, eh, krūts, vēzis aizvien izplatās. Tas nozīmē, ka nacionālajos plānos ir jāstrādā arī pie ieteikumu izstrādes, vadlīnijas izstrādes, lai paredzētu uh, Eh, skrīningus un agrīnās diagnozes iespējas, varbūt eh, jāorganizē kampaņas lauku reģionos, lai eh, pievērstos šim iedzīvotāju slānim un piedāvā, varbūt jāpiedāvā vieglāka pieeja šīm procedūrām, piemēram, piedāvājot zemākas cenas vai tam līdzi, un mēs zinām, ka uh, jaunatklāto vēža gadījumu skaits vienkārši eksplodē. Tātad ir milzīgs un um, ir ļoti strauji pieaugums, un es gribētu vērst, vērst uzmanību uz tām politikām, kas ir jāievieš valstīs, konkrēti par šīm slimībām runājot. Un tad jautājums par uh, um, antibiotiku rezistenci. Tas tiešām ir milzīgs drauds. Un eh, tika izstrādātas vadlīnijas kopā ar ACDC, e lai censtos risināt šīs problēmas, ne tikai runājot par zālēm, bet arī par eh, veselības aprūpes eh, vidi kā tādu Jūs eh, jautājat, kā varētu sadarboties ar lauksainiecības jomu, kā īstenot pasākumus eh, šai jomā. To atstāšu eh, Roberta ziņā, jo viņš runās par pārtiks nekaitīgumu vēlāk. Un tad par ceturto jautājumu par ebolas simptomiem, kāda būtu Eiropas Savienības rīcība vai nevajadzētu aktīvāk rīkoties šīs epidēmijas situācijā. Nesen Eiropas Savienība ebols uh, eh, epidēmiju ir nosaukusi par nopietnu starptautisku veselības uh, problēmu, un viņi eh, strādā pie gatavības uzlabošanas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienība ir gatava uh, šiem draudiem, cīnīties ar šiem draudiem. Mēs zinām, ka mēs neesam simtprocentīgi aizsargāti, mēs zinām, ka ir vājās vietas, bet ja mēs salīdzinām to, kas eh, šobrīd notiek Āfrikā un eh, to, ko dara PTO, PVO, Un, ja mēs paraugāmies uz skaitļiem, ko viņi ir publiskojuši attiecībā uz šīs slimības izplatību, tad mēs varam teikt, ka mums ir uh, jāsaglabā augsts rēģēšanas līmenis un jāraugās, kāds, kāda reakcija var tikt sniegta nacionālā līmenī. Mums ir jāstrādā pie vadlīnijām, pie protokoliem, pie regulāras komunikācijas par draudiem. Tas ir ļoti svarīgi. Uh, Un es domāju, ka tās ir investīcijas, kas ir šeit jāveic. Tas ir jauns drauds, tā ir uh, ārkārtas situācija sabiedrības veselības jomā, startautiska situācija, un, manuprāt, Eiropas Savienība ir spēlu, spērus vajadzīgos soļus vajadzīgajā virzienā. Paldies! Thank you, and I will... Paldies! Paldies visiem par ieguldījumu, par pienesumu šai diskusijai. Un tagad nākamais aspekts mūsu diskusijas - pārtikas drošums. Es aicinu izteikties Robertu Pedersonu. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētā kungs, par iespēju izteikties. Es pastāstīšu par pārtikas drošuma politiku Eiropas Savienībā, par statusu quo, šī brīža situāciju un izaicinājumiem šobrīd un turpmāk. Jautājums ir diezgan strīdīgs, bet es mēģināšu pastāstīt arī nedaudz par šīs politikas fonu un vēsturi un par izaicinājumiem. Es identificēju trīs pamat izaicinājumus, bet to ir vairāk. Bija grūti sašarnāt šo spektru līdz eh, trim mm, izaicinājumiem. Tātad, vēlos eh, sākt ar fona zināšanām par eh, pārtikas drošumu, ko mēs apzīmējam ar šo jēdzienu, ko mēs darām šajā jomā Eiropas Savienībā. Pārtikas drošums skar nosacījums un prakses. Principā mēs vēlamies eh, saglabāt mūsu pārtiku brīvu no piesārņotāju vielām, mm, no slimību izraisītājiem, no mikrobiem. Eiropas Savienības pieeja eh, vēsturiski bijusi nodrošināt visaugstāk iespējamo pārtikas drošuma līmeni, rūpējoties tāpat laikā arī par dzīvnieku uh, labsajūtu, augu, veselību. Tieši šī pret uh, antimikrobiālā rezistence ir viens piemērs, kas uh, izmantojams šajā jomā, lai ilustrētu šo plašāko uh, pieju, kas ir Eiropas Savienībai. Uh, veiksmīga politika uh, vismīgas politikas pirmsnosacījums arī ir laba iekšē tirgus funkcionēšana. Mēs runājam vispirms par cilvēku veselību šeit, protams, neaizmirstot par patērētāju interesēm un aizsardzību. Bet tad eh, arī brīvā preču pakalpama aprite iekšējā tirgu eh, ir eh, mūsu politikas centrā šī brīža situācija. Balstīta uz uh, pamat uh, pārtikas likumdošanu. Mums ir diezgan plaša horizontāla likumdošana šai ziņā, kas uh, tika veidot pēc BSE krīzes, trako govju epidēmija, kas lika mums aizdomāties par situāciju. Un runājot par uh, pārtikas drošumu politiku, Tie ir elements, kas to padara diezgan vienreizēju. Tā ir vienreizēja, jo mēs balstāmies mūsu rīcībā uz uh, piesardzības principā. Tad akadēmiski izsakoties, tas ir mehānisms, ar kuru varam apkarot zinātnisko nedrošību. Un um, nākamais uh, vienreizīguma elements ir uh, visas patiks ķēdes iesaistīšana mūsu pieeja, lai apkarot problēmas ar pārtikas drošumu. Mēs aplūkojam tiešām visu ķēdi, var salīdzināt ar ASV politiku šajā jomā. Eiropas Savienība vēlas te pievērsties tiešām visai ķēdei un identificēt kritiskās jomas, kur var rasties pārtikas drošuma riski. Atskatoties vēsturē, mums bija baltā grāmata par pārtikas drošumu, un horizontāla likumdošana tika izveidota. Lielākoties tā ir pabeigta, bet ir um, daži atvērti jautājumi par um, dzīvnieku un augu veselību. Šie likumdošana jāpabeidz 2014. un 2015. gadā. Nestraucieties, domāju, ka visiem darba pietiks pārtiks drošuma jomā, jo ir vēl daudz specifisko jautājumu, kas atri, jāatrisina. Piemēram, politikas apvārsnī parādās pārtiks drošuma regulas pārskatīšana kas būs diezgan sarežģīts process. Tātad mums jāizvērtē, vai mūsu politika attaisno mērķi, ļauj izpildīt mērķi, mums jāizskata arī regulatīvas izmaksas un kritēriji, kas tiek piemēroti. Pagaidām divi pētījumi tika pasūtīti par pamata pārtikas likumu un atrast rēģēšanas sistēmu. Tas ir kaut kas, kas mums jāskata tālāk. Es nezinu īsti, kur mēs ejam šajā jomā, bet mums ir jau dažas norādes, kā turpināt darbu. Ar šo slaidu vēlos turpināt. Es jau pieminēju trīs pamata izaicinājumus, un te parādās daudz vairāk, bet vēlos dot jums ideju par to, par ko runāju. Vispirms globalizācija, klimata pārmaiņas un bilaterālo tirzniecības nolīgumu eh, skaita pieaugums. Nākamais eh, konsekventas problēmas, eh, slimības, ko nodod ar pārtiku, šis izaicinājums paliek uh, un aizvien ir relevants, tad arī AMR situācija, tātad pretmikroba rezistence, baktērijas šeit ļoti apdrauda veselību, veselības situāciju. Tad jāpiemina jaunās tehnoloģijas un ķīmisko vielu izmantošana pārtikas ražošanā šīs vielas var pozitīvi ietekmēt eh, pārtikas ražošanu, bet eh, te slēpjas arī riska faktori. Bet atpakaļ pie šiem trim pamat izaicinājumiem es izmantošu arī konkrētus piemērus, lai ilustrētu labāk situāciju. Tātad globalizācija, pārtikas ķēžu globalizācija un klimata izmaiņas. Visu pirms eh, vēlos norādīt uz uh, to, ka globalizācija un klimata pārmaiņām ir kombinēts efekts. Mēs piedzīvojam slimības, ko nodod ar pārtiku, toksīnus pārtika, jaunus eh, slimību pārnēsējus, un um, mm, mēs redzam, ka klimata pārmaiņas eh, var pasliktināt eh, situāciju. Mēs piedzīvojam jaunus vīrusus, kas apdraud Eiropas Savienības teritoriju, un tādu agrāk nav bijis. Tas ir globalizācijas efekts. Un ražojot pārtiku, eh, mums paliek šis riska faktors. Ķīmiskās vielas toksīni, tas viss var apdraudēt mūsu veselību, un tas ir tieši saistīts ar klimata pārmaiņām atgriežoties pie kolēģi teiktā, cik tiešām jāpadomā par integratīvāku pieju pārtikas ķēdēm, pārtikai kopumā un klimata pārmaiņām. Un es pieminēju tirzniecības nolīgumus. Šķiet, ka ir pieaugušas spiediens mūsu pārtikas drošuma regulām. Šis spiediens eh, nāk no valdībām, kas vēlas eh, attīstīt uh, brīvās tirzniecības uh, nolīgumus, bet arī no citiem spēlētājiem pārtikas ķēdēm. Pilsoniskas sabiedrības pārstāvji pauž bažas, ka šādi puses nevēlēsies regulēt atsevišķas problēmas, uh, ja būs e, neizpratne tirzniecības nolaigumos e, par to, kā tas e, jādara, ja trūkst uh, caurskatāmības. Tātad tā, tieši tirzniecības un investīciju nolaigumi ir labs piemērs, jo tur, te, teiksim, tiek apšaubīts uh, šis uh, piesardzības princips, kas ir mūsu politikas pamatā. Tiek apšaubīta tā zinātniskā bāze. Es atgriezīšos pie šī jautājuma vēlāk ar konkrētiem piemēriem. Uh, patogēni, ko nodod ar pārtiku, salmonēla un kampila baktēri, baktērijas, ir uh, kaut kas, kas uh, pastāv tik tiešām ko mēs piedzīvojam Eiropas Savienības valstīs, Dānijā, piemēram, kaut arī viņa bijuši veiksmīgi likvidējot salmonēlu, mēs piedzīvojam aizvien jaunus uzliesmojumus, un šī problēma paliek. Par to nevajadzētu aizmirst. Baktērijas, mikrobi visu laiku attīstās, un um, pret mikrobu rezistents paliek tāds ļoti relevants jautājums runājot gan par veselības aprūpi, gan par pārtikas drošumu. Tas ir milzīgs izaicinājums. Margaret Čēna no eh, PVO teica, mēs eh, piedzīvojam ne tikai laikmetu bez antibiotikām, bet pēc antibiotiku laikmetu. Tas nozīmē, ka slimības un infekcijas, ko varējām uh, ārstēt līdz šim mm, kļūst eh, ļoti sarežģīti eh, ārstējamas, piemēram, iesnas vai augstēšanās. Varbūt kaut kas, kas eh, ļoti, ļoti nopietni apdraud veselību un ļoti dārgi izmaksā veselības budžetam. Kā tas saistīts ar pārtikas drošumu? Lieta tāda, ka pretmikroba rezistences pieaugums tiek sasaistīts ar lopkopību. Un pretmikrobu rezistence e, sasaista arī ar uh, to, cik blīvi, cik liels blīvums pastāv uh, lopkopības uh, saimniecībās. Ne tad, kad daudz lopu tiek turēti uh, tuvu viens otram, kas um, pasliktina klimata situāciju. Un šeit ir tieši saikna ar klimata pārmaiņām. Nākamais piemērs, mm, atgriežoties pie piesardzības principa, ir šāds. Viena no lietām, pie kurām um, strādāsiet šajā sasaukumā, ir endokrīnie um, traucēkļi. Komisija jau sākusi pie tā strādāt. Endokrīnie traucēkļi, es nevēlos uh, iedziļināties detaļas, bet uh, ko vi, tie dara. Tie uh, iejaucas ķermeņa funkcionēt spējā, uh, maina hormonu endokrino sistēmu, uh, traucē tai normāli funkcionēt un uh, traucē mūsu reproduktīvai veselībai. Mm, izraisa uh, vēža paveidus, mazina kopējo uh, E, izturību un e, veicina aptaukošanos. Tā kā šis blaknes ir ļoti nopietnas un, un to ir daudz. Un tas, ko mēs parasti darām, lai mazinātu riska faktorus, e, to ir grūti izdarīt endokrīno traucēkļu gadījumā, jo runa šeit nav par devu. Runa drīzāk ir par situāciju, kādi jūs tiekat pakļauti šim traucēklim uh, konkrētu brīdi, kad tas notiek, tāpēc to ir tik grūti apkarot. Es domāju, ka šis ir ļoti labs piemērs tam, ka piesardzības principam tieši jābūt mūsu pārtikas drošuma pamatām. Tas ļauj likumdevējam apkarot šo zinātnisko nedrošību, ar kuru esam konfrontēti. Eh, divi pamata aspekti eh, mūsu pārtikas drošuma politika ir šis piesardzības princips un eh, veselas pārtikas ķēdes apskatīšana. Tos jau pieminēju, bet tagad abi šie principi tiek apdraudēti dažādu sarunu kontekstā. Pēdējais piemērs tehnoloģiju loma. Biotehnoloģijas, nanotehnoloģijas, ģenētiski modificēta pārtika un barība. Tas liepjas daudz izaicinājumu, un es uzskatu, ka mums likumdevējiem arī būs nopietni izaicinājumi šajā jomā. ģēmo barība Šeit ir atsevišķi dosie ar uh, atsevišķiem lēmumiem, kas jāpieņem šajā jomā. Ko mēs šobrīd darām, mēs renacionalizējam tiesības aizliegt ģēmo uh, pārtiku un barību. Un tas arī rada zinātnisko nedrošību. Daži uzskata, ka lēmumi balstās uz ne zinātniskajām atziņām, bet mums jāplūko objektīvā veidā pierādījumi, kas mums ir. Es teiktu, ka mums nav sistēmiskas pieejas, kas uh, radītu sistēmu starp ražošanu un cilvēku veselību, mūsu ekosistēmu. Tas tiešām viens no izaicinājumiem, jo mēs nerunājam par vienu sistēmu, bet par daudzu sistēmu mm, kopumu. Nanotehnoloģijas. Protams, šīs tehnoloģijas ir ieguvums. Bet eh, sabiedrībai nepieciešams process, lai izvērtētu riskus un uh, ieguvumus. nanotehnoloģija un uh, dzīvnieku klonēšana, ko neesmu iekļāvis prezentācijā, bet uh, e, pat to visu skata pie uh, tās augtās jaunās pārtikas um, mm, likumdošanas. Um, Novel Food Legislation, un tieši par klonēšanu runājot, tur ļoti sarežģīti jautājumi parādās. Un nezinu, vai e, šīs jaunās pārtikas tehnoloģijas tiek ar visu galā veiksmīgi. Visu nosedz. Tātad tehnoloģijas var uzlabot mūsu dzīvi, bet tām ir eh, iespējama ir negatīva ietekme uz eh, vidi, veselību un pārtikas drošumu. Es pabeidzu līdz ar to šo prezentāciju labprāt uzklausīšu jautājumus. Man pašam arī ir jautājums, kā Eiropas Savienības politika var uh, stāties pretī pārtikas drošuma izaicinājumam, kā var sameklēt līdzsveru starp uh, uh, sabiedrības veselību, vidi un biznesa interesēm. Pārtikas drošums ir daļa no plašākas pārtikas politikas, un es tiešām uzskatu, ka jādomā par to, cik sarežģīts tas viss ir. Pārtikas drošums, veselības aprūpe, sociālā dimensija, pārtikas kvalitāte, uzturvērtība. Mēs vienmēr esam bijuši ļoti stipri uh, šajā jomā, bet eh, tā kā situācija ir kļuvusi vēl sarežģītāka, mums jāmeklē sistēmiskā pieeja. Paldies! Thank you, Mr. Paldies eh, Pedersona kungam! Domāju, ka eh, mēs visi domājam par šiem jautājumiem, vai tiešām ir iespējams līdzsvarot vīdes un sabiedriskās veselības jautājums. Mums visiem ir sava pieredze, mēs zinām, kas ir noticis pagātnē. Par to būs jādomā. Tagad uzklausīsim eh, jautājumu. Stāsa kungs, pirmais, ja vēl kāds grib uzdot jautājumus, tad lūdzu pieteikties. Tad savāksim varbūt trīs, četrus jautājumus, un tad pēc tam runātājiem būs iespēja atbildēt uz visiem reizē. Lūdzu, eh, jums ir iespēja uzdot jautājumu. Jā, paldies. Man ir divi jautājumi. Es gribētu visu pirms pateikties Pedersena kungam par ļoti interesantu prezentāciju. Jūs ļoti konkrēti aprakstījāt pašreizējās problēmas un izaicinājumus. Vispirms man jautājums ir par tētipu. Un šajā sakarā par briesmām, kas var būt saistītas ar ar eh, šādu nolīgumu. Jūs pieminējāt pats vairākus, at, piemēram, šo uh, piesardzības principu, kas ir ļoti svarīgs, jā, bet varbūt jūs varētu konkrētāk uh, pastāstīt, kā šāds brīvās tirdzniecības nolīgums varētu konkrēti ietekmēt mūsu pārtikas likumdošanu. Komisija vienmēr saka mums, uh, Mēs, protams, eh, nepieļausim eh, ar hormoniem apstrādātas pārtikas eh, ieviešanu un tā tālāk. Mēs nemīkstināsim mūsu normas, bet TTIP nolīgums tomēr, manuprāt, varētu novest pie tā, ka tā aplinkus mūsu likumdošana tiktu apieta vai mīkstināta. Tas bija pirmais jautājums, un otrais ir ģēmo likumdošana. komisāru uzdevumu aprakstā ir skaidri pateikts, ka Junkera kungs vēlas mainīt esošo likumdošanu tuvākajos sešos mēnešos. Pašlaik mēs runājām par ģēmo eh, likumdošanas renacionalizāciju. Ko jūs varētu mums par to pastāstīt? Šis dokuments tagad ir iesniegts, jā. Uh, Un šis dokuments ir sava veida svīra, kas uh, novedīs uh, pie tā, ka tie lēmumi, kas līdz šim ir uh, bloķēti ministru padomē, uh, vienkārši uh, tiks pieņemti uh, bez uh, visu ministru piekrišanas. Tad ministri var pateikt, ja mēs nevaram pieņemt šādu vai tādu likumu, tad mēs varam to tagad izdarīt paši pie sevis. Vai jūs nedomājat, ka komisija varētu tagad izmantot šo lēmumu, lai demokratizētu lēmumu pieņemšanas procesu padomē un lai panāktu reālu vairākumu pret kaut kādu ģēmo produktu? Ko jūs par to teiksiet? Nākamais runātājs eh, Piekungs. Paldies! Jūs mūs biedējāt runājot par nākotnes izaicinājumiem. Bet es gribētu pieminēt pašreizējo situāciju. Jau tagad mums ir stingra likumdošana bet mēs to neīstenojam. Tā netiek pilnībā īstenota. Pirms pāris mēnešiem vairāki uh, žurnāli un avīzes, piemēram, Guardian Lielbritānijā, norādīja, nu, ka divas trešdaļas putnu gaļas apvienotajā karalistē uh, satur kampilobakter baktērijas. Tas taču ir biedējoši. Un runājot par ASV un TTIP, ir vienkāršs risinājums. Putnu gaļa tiek uh, apstrādāta ar uh, hlora šķīdumu, tad un uh, šādā veidā šis kampilo baktērijas tiek iznīcinātas. Bet es nezinu, protams, kā tas ietekmē galu galā patērētājus. Varbūt šīs dezinfekcijas vielas pašas ir kaitīgas. Vēl viens jautājums ir saistīts ar hormonu e, līmeņu regulējumu. Pašlaik mums nav nekādu konkrētu procedūru. Mēs nezinām, vai šī likumdošana mainīsies. Mēs zinām, ka lielopu gaļas ražošanā hormonu lietošana ir parastā parādība, jo tā veicina dzīvnieku uh, augšanu. Tad uh, runājot par uh, antimikrobiālo rezistenci, mēs zinām, ka hormonus piemaisa lobbarībai un tas arī var veicināt uh, rezistenci pret zālēm. Pēdējos 20 gados netika attīstītas nevienas zāles, nevienas antibiotikas, kas varētu uh, veiksmīgi piemērot, lai apkarotu AMR. Un tad vēl Krievijas embargo. Viens no pamatiem to ieviest ir vājas procedūras pie mums eh, attiecībā uz eh, lobbarību lielopu ražošanā. Ko jūs varētu pateikt, kā situāciju varētu uzlabot? Paldies! Uh, Balco kungs. Paldies! Es ļoti uzmanīgi klausījos to, ko jūs teicāt par Eiropas Savienību un tās pārtikas drošuma politiku. Jūs teicāt, ka kāds ļoti pozitīvs elements tajā ir tas, ka mūsu politika ir visaptveroša no lauka līdz šķīvim. Mūsu īsais punkts šeit uh, būtu tas, ko mēs īsti ražojam. Vajadzētu palūkoties, ko mēs ražojam. Mūsu komitejai, piemēram, ļoti svarīgi būtu ģēmo. Dalībvalstis vēlas to audzēšanu ierobežot vai aizliegt. Varbūt es visu pārāk vienkāršoju, bet es tomēr gribētu zināt, kas ir mums svarīgāks e, - iekšējais tirgus, e, brīvība tajā vai kaut kas cits? Un kādas sekas būtu šādai vienotā tirgus pieejai? Dalībvalstis var vākt datus, protams, bet vai tās varēs aizliet ģēmo lietošanu savā teritorijā vienotā tirgus kontekstā? At, ja mēs vēlamies aizsargāt vidi un mūsu uh, sabiedrību, tad tā ir cita pieeja. Un kādos apstākļos mēs varētu, piemēram, atcelt ģēmo kultūru ražošanas aizliegumu? Dalību valstis tagad varētu arī eh, pieņemt lēmumu atļaut ģēmo, bet cik tālu tas ir iespējams kopējā tirgū? Un tad jūs runājāt par demokrātisko lēmumu pieņemšanu, bet ja mēs runājam par kukurūzu, padomē 28 dalību valstis, 9 no tām teica nē, 5 teica jā, un 4 valstis atturējās balsojumā. Tātad 19 valstis bija pret, 5, tikai 5 bija par, bet šķiet, ka līdz ar to eh, nepietika vairākuma, un atkal viss priekšlikums atgriezās uh, Uh, uz komisijas galda. Tā kā tā ir problēma, mums ir pieņems lēmums, bet vai tas lēmums ir spēkā un uh, kādam tam jābūt, ja tas bū, lai tas būtu spēkā? Paldies, Pēterlekungs! Paldies! Man pat nav jautājuma. Es gribētu komentēt dzirdēto. Mēs Eh, domāju, eh, zinām, kāds būtu risinājums. Eh, mums vajadzētu koncentrēties uz patērētāju interesēm, bet jūs runājāt par interešu līdzsvarošanu. Un man šķiet, ka mēs riskējam nonākt situācijā, kad patērētājs mums vairs nebūs tas svarīgākais, ka mēs novirzīsim savu uzmanību Mēs bieži vien sakām, ka uh, taisnība slēpjas kaut kur pa vidu. Tā nevienmēr tas ir. Taisnība ir tur, kur tā ir. Un mēs nevaram ar uh, balsojumu noteikt, kas ir paties un kas nē. Ja kaut kas ir kaitīgs patērētājiem, es nevēlos nekādas diskusijas vai balsojumus. Kas ir kaitīgs, tas ir kaitīgs. Un Arī ģēmo jautājumā ir tieši tāda situācija. Runājot par zinātni, ja mēs te reizēm sakām, kaut kas ir vai nav zinātniski pierādīts. Zinātnieki arī reizēm redz tikai to, ko viņi vēlas saskatīt vai ko viņam lūdza saskatīt. Viņi var pētīt tikai vienu šauru aspektiņu ģēmo kultūru kontekstā. Mēs ļoti visu ierobežojam, jo neviens pašlaik vēl nav pateikt, kādas būtu ilgtermiņa sēkas. Uh, piemēram, saskarsmē starp ģenētiski modificētajiem augiem un nemodificētajiem augiem. Mums vienkārši nav pieredzes, mums nav datu, lai kaut ko konkrētu pateiktu. Tas nozīmē, ka te vajadzētu pieļaut šīs bažas, pat runājot par zinātniskajiem pierādījumiem. Un vēl kaut kas. Manai mātei tagad ir 94 gadi, un es redzu, ka viņai katru dienu ir eh, jādzer zāles, veselu virkni medikamentu. Bet, bet nevienmēr var pateikt, eh, kāda ir saspēle starp visiem šiem medikamentiem, ka tie tiek ieņemti vienlaikus. Paldies, un pēdējais jautājums. Levīnas kundze. Paldies, paldies priekšstādātāji. Tas arī ir drīzāk komentārs uh, par kāda kolēģi uzdoto jautājumu. At jūs uh, runājat par uh, šo chlorinēto pūtno vistas gaļu. Es domāju, ka tas ir risinājums, kas ir, ir pilnīgi nepareizā virzienā. Esmu no Zviedrijas, un mēs esam panākuši labus dzīvnieku labturības likumus. Mums ir izdevies samazināt salmonēlu klātbūtni. Ļoti reti tiek konstatētas salmonēlas dzīvnieku gaļā un principā salmoneloze pie mums vairs nepastāv. Tāpat arī par um, antibiotikām, uh, veterinārajām antibiotikām. Dānijā jau uh, šīs antibiotikas tiek lietotas trīsreiz vairāk, Vācijā 16 reizes vairāk nekā pie mums un uh, Kiprā 60 reizes vairāk. Tāpēc, ka pie mums ir cita dzīvnieku labturība, uh, tie netiek turēti uh, šaurā telpā. Uh, lielā daudzumā viņiem ir vieta brīvai kustībai un dzīvnieki vienkārši nesaslīpst. Tā kā ja mums tiešām tiktu nodrošināta laba uh, dzīvnieku labturība, pareiza labturība, mums nevajadzētu ne antibiotikas, nekādus citus risinājumus. Paldies, esam dzirdējuši tagad interesantus komentārus. Pedersona kungs, jums ir iespēja reaģēt uz dzirdēto. Paldies, tik tiešām daudz jautājumu. Uz dažiem es nemaz negribētu šodien atbildēt. Es domāju, ka ir ļoti labi, ka daži no šiem jautājumiem tiek diskutēti šajā komitejā. Es centīšos uh, atbildēt, cik labi vien spējušu. Par TTIP un pārtikas drošību, Stēsa kungs. Tad pārtikas drošums ir ļoti svarīga uh, tēma, jo ir jau paustas bažas par to, ka komisija diez uh, nevarēšot aizsargāt šo augsto standartu līmeni, kā tā apgalvo. Es tagad atbildēšu kā Eiropas pilsonis. Mums visiem ir vajadzīga caurskatāmība. Citādāk mēs eh, runājam balstoties tikai uz baumām. Ir eh, jāredz, kas tad īsti notiks ar pārtikas likumdošanu, ko komisija plāno, ir vajadzīgi teksti uh, publiskajā pieejā. Nu, labi. Tad par ģēmo renacionalizāciju. Es centīšos atbildēt uz izskanējušiem jautājumiem. Jāsaka, šis jautājums par to, cik liela elastība būtu jāpiešķir dalībvalstīm, tas vēl nav atrisināts. Piemēram, KLP reformas gadījumā bija arī līdzīgs jautājums, cik lielā mērā mēs vēlamies šeit uh, aizstāvēt vienoto tirgu, cik lielā mērā dalībvalstu kompetenci. Eiropas Savienība balstās uz vienotā tirgus principu, jā, bet GMO ir uh, visai jutīgs un strīdīgs jautājums. Un situācijā, kad 19 valstis saka nē, un arī sabiedrība ir visai atturīgi noskaņota uh, pret šādām kultūrām, varbūt vajadzētu šo jautājumu tomēr cilāt vēl vairāk. Tā ir politiskā diskusija, un es varu iedomāties, ka tā turpināsies arī jūsu komitejā. Jūs pieminējāt šeit zinātniskos pierādījumus. Mums, protams, ir vajadzīgi zinātniskie pierādījumi, bet jāizskatās arī, kādi tad ir fakti. Zinātnieki, tad, piemēram, at, mēs varam runāt par medicīnu, uh, par uh, uh, dabas zinātnēm, bet jālūkojas arī uh, sociālajās zinātnēs un uh, jāņem vērā visi aspekti. At pašreizējā uh, situācija un uh, kā risināt, ne? Un uh, Eh, š, eh, gaļas apstrāde ar eh, chloru šķīdumu. Tad, protams, mēs zinām par problēmām ar salmonellozi un kampilobakteru baktērijām. Mēs zinām, ka ir iespējams izvairīties no šīm baktērijām vienkārši mainot ražošanas apstākļus. Jūs varat ietaupīt naudu, uzlabojot ražošanas apstākļus bet mēs zinām, ka ir dažādas pieejas. Dalību valstis īsteno dažādas politikas, bet mums vispirms jāizteno pieņemtā likumdošanā, jāapmainās ar paraugu praksi. Un ņemot vērā, piemēram, arī antimikrobiālo rezistenci, būtu ļoti svarīgi vispirms piemērot paraugu prakses, mainīt uh, Uh, lopkopību, mainīt ražošanas uh, sistēmu. Es domāju, ka Eiropas patērētāji uh, nevēlas atbalstīt šāda veida gaļas pēcapstrādi. Tā, tā nebūtu labāka pārtikas droši, drošuma politika. At Pēterlikungs runāja par to, ka patērētājiem jābūt uh, politikas centrālajam punktam. Es domāju, ka Eiropas pārtikas drošuma politika ir attīstījusies, e, ņemot vērā sabiedrības veselības un patērētāja aizsardzības intereses. Bet, protams, e, tad ekonomiskā un sabiedrības, sabiedrības veselības krīze, kas bija saistīta ar BSE, tā, tam visam bija pamatā. Ja jūs vēlaties saglabāt šo uzsvaru uz patērētājiem, tas ir jūsu rokās, jums tas būtu jādara. Jums ir reāla iespēja izdarīt spiedienu uz citiem spēlētājiem. Ceru, ka esmu atbildējis vairāk vai mazāk uz visiem jautājumiem. Daži no jautājumiem bija tiešām ļoti sarežģīti un saraksts bija garš, bet es centos atbildēt. Labi, paldies! Un visbeidzot man jāpasakās visiem mūsu runātājiem. Paldies par to, ka piedalījāties šajā diskusijā. Paldies par to, ka dalījāties savās domās un sniedzāt mums ļoti noderīgo informāciju tā būs mums vajadzīga arī uzklausīšana laikā nākamajā nedēļā un nedēļa pēc tam. Bija ļoti uh, svarīgi uh, ieskatīties šajā vispārīgajā kontekstā. Tad mēs eh, runāsim ar uh, komisāru, komisijas amatu kandidātiem, un tad mums tagad ir daudz labāks priekšstats par visiem, visām šīm problēmām. Lielas paldies uh, par uh, dalību šajā diskusijā, paldies par jūsu prezentācijām, un es novēlu visiem veiksmīgu darbu arī turpmāk. Vēlreiz paldies sekretariātam un visiem kolēģiem uh, par sadarbību un par jūsu atbalstu, jo šī bija pirmā reize, kad es vadīju šo komiteju. Paldies!